netiek dots vairs tik daudz laika kā sākumā. Lūdzu. Die Zeit dürfen Sie sich nehmen. Lūdzu, lūdzu, jā, izmantojot savu laiku. Nu, īstenībā esmu priecīga, ka tas viss ir cauri, saka Bulces kundze. Paldies par visiem uzdotajiem jautājumiem. Paldies, ka es drīkstēju jūs iepazīstināt ar savu viedokli. Nu, jūs esat dzirdējuši, ka es māku staigāt pa uguni, un daudzi domāja, ka es sadegšu, bet, nu, tā tas nenotika. Nu, un uzzinot to, jūs varbūt mani aplūkosiet citādāk. Esmu patiešām priecīga, ka šo četru dienu laikā es kļuvu ļoti kaismīga, un man patiešām šis transporta jautājums ļoti ieinteresēja, un es redzu, ka ir daudz iespēju virzīties uz priekšu. Šeit ir runa par inovācijām, par dzīves uh, līmeņa uzlabošanu, dzīves kvalitātes uzlabošanu, un tas var spēlēt patiešām ļoti nozīmīgu lomu modernajā Eiropā. Transport bet uh, nozara ir uh, uzņēmē darbības katalizators, cilvēkiem tā rada iespējas pārvietoties. Un, protams, jūs pareiz teicāt sākumā, tad, kad transports uh, nekustas uz priekšu, tad viss apstājas. Uh, Tādēļ jāpurē, jāparūpējas, lai transporta sistēma būtu uzticama, ilgtspējīga un iekļaujoša. Tādēļ transporta joma ir jāpilnveido. Nu, šeit nekādu šaubu nav. Tā transporta nozare var uh, sniegt savu ārtavu Eiropas eh, tautsaimniecības atveseļošanā arī. Um, palīdzot pilnveidot vienoto tirgu. Tā būs patiešām viena no manām prioritātēm strādāt tieši šajā virzienā. Es saprotu, ka transportam ir vitāla loma, lai varētu uzlabot Eiropas konkurētspēju un parūpētos par to, lai mūsu uzņēmumi būtu globāli līderi šajā jomā. Protams, tam ir nepieciešams investīcijas un inovācijas, divi ļoti svarīgi faktori. Sociālajie jautājumi man ir svarīgi Un, protams, liberalizācija solīti pa solītim arī ir svarīga, bet tai ir jāgarantē konkurētspēja. Mums ir jāparūpēs, lai viss šī attīstība nāk par labu cilvēkiem, uzlabotu viņu dzīvi. Tas man ir pats svarīgākais. Tādēļ esmu gatava piedāvāt konkrētas atbildes, lai transporta pakalpojumi būtu pieejami visiem, gan finansiāli, gan sociāli, gan arī tīri fiziski, un lai tas notiktu vidē draudzīgā veidā. Godātie deputāti, es jums varu apsūdzēt, apsolīt, ka katru iniciatīvu, ko uzņemšos, um, attaisnošu no uh, tā viedokļa, vai tā uzlabos cilvēku dzīves kvalitāti. Ja mani apstiprinās kā komisāri, es uh, varu uh, at, solīt, ka būšu gatava īstenot inovācijas, ieguldīšu darbā visu savu enerģiju un būšu gatava daudz ciešāk un atklātāk sadarboties ar visu Eiropas parlamentu, it sevišķi jūsu komiteju. Uzskatu, ka jebkura problēma, ko radām mēs cilvēki, ir atrisinām ar mūsu pašu cilvēku spēkiem, ja mēs strādājam visu kopā. Tādēļ es uzskatu, ka kopīgi uh, Mēs transportu varam atkal nolikt politiskās programmas augšpusē. Jāparūpējas par to, lai šī tautsaimniecības nozare atbilstu mūsdienu sabiedrības vajadzībām un tām, ko tā ir nopelnījusi. Un eh, nākamo piecu gadu laikā un arī pēc tam esmu gatava darīt eh, visu, lai Eiropas transporta nozara padarētu konkurētspējīgu. Paldies! Un eh, Bultas kundze pasakās arī sloveņu valodā. Also nach diesen Pēc šīs pēdējās uh, amata kandidātes uzklausīšanas mēs uh, esam beiguši savu uzklausīšanu. Paldies visiem par lietišķajiem jautājumiem. Gribēju arī sirsnīgi pateikties Bulcas kundzei par sniegtajām atbildēm. Es varu iedomāties, ka šis darbs nebija vienkāršs. Nu jā, bet tagad tas viss ir cauri. Es atceros, uh, Es gribēju atgādināt koordinatoriem un priekšsēdētāju vietniekiem, ka rītdien mēs izvērtēsim koordinatoras kandidāts kundzi e, astoņos Un zum Schluss. 8.30 no rīta telpā VIK 100 un tā būs sēde aiz slēgtām durvīm. Un priekšsēdētājs pasakās arī tulkiem par labo darbu šajā tik vēlajā vakar stundā. Esam beiguši darbu 6 minūtes ātrāk un beigsim tagad apspriesties. Novēl visiem jauku vakar noslēgumu un sēde esam beiguši.